<coughs> Hello everybody! Labvakar visiem, sveicināti visi, un es esmu ļoti priecīga, ka jūs izrādāt tik lielu interesi par šovakar izskatāmo tēmu. Lūdzu, visi apsēžaties, lai varam ķerties klāt darba kārtības punkta izskatīšanai. Vēlētos sveikt eh, ITRE komitejas deputātus šajā, šā dokumenta izskatīšanā, jo mēs tātad runāsim par enerģētikas savienības pārvaldību. Ir divi referenti, Turmes kungs, kas ir itre vārdā sagatavojis, un Rivasī kungs NV vārdā. Es vēlreiz atvainojos, ka Rivasī kundze nevarēja ierasties, bet es esmu pilnīgi pārliecināta, ka Turmas kungs runās arī viņas vārdā par šo ļoti aktuālo tematu. Tā tad eh, Buzeka kungs, kas vada Rūpniecības komiteju, un pirms dod vārdu Turmes kungam, es eh, vēlētos dot vārdu Buzeka kungam iepazīstināt ar šo, ar šo dokumentu, kur itri ir tā kā paņēmusi savā paspārnē. Paldies, saka Buzeka kungs. Paldies un sveicināti visi! Sveicināti šeit kā ITRE, tā arī NV komiteja deputāti. Šis ir ļoti svarīgs dokuments, jo enerģētikas savienības pārvaldība tiek veidota, lai savienotu kopā visus pārējos likumdošanas aktus, kas attiec uz enerģijas eh, savienību, īpaši par atjaunīgajiem energi, energoresursiem. Energi Un patiesībā tas, ka Eiropas komisijai tā arī parlamentam dos lielāks pilnvars turpināt darbu energo pārējas periodā. Tātad šis ir ļoti svarīgs likumdošanas priekšlikums, kurā, kā jau es teicu, tiks salikta kopā energo nozars dažādie atzari. Godotie kolēģi, jūsu mapītē ir 11. 11. 21. jūnija, 21. jūnija protokols, ja neviens neiebilst, tad esam to apstiprinājuši. Paldies Marijanai, ka jūs vadīsiet kopā ar mani šo sēdi, un tagad dod vārdu jums priekšsēdētāji. Paldies, paldies Buzeka kungam. Un, kā jau es teicu, dosim vārdu referentiem, referentam. Tormes kungs. Klod, vārds jums, 6 minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, droši vien runāšu divas, maksimāli trīs minūtes, un pēc tam varbūt ir jāatpilnies atbildēt uz deputātu jautājumiem. Es ļoti ilgi esmu e, spēlējis futbolu. Es esmu gandrīz ārpus, ē, ārpus šīs zāles, sēžu pēdējā rindā. Es vienmēr esmu bijis liberāls, tātad sveicu jūs no zāles aizmugures. Kolēģi, es vēlētos savas atlikušās trīs minūtes, tātad šīs sešas minūtes sadalīt divās daļās, lai atlikušajās trīs atbildētu uz jūsu jautājumiem. Pēc uh, e, šīs nedēļas eh, nogalas notikumiem, pēdējās nedēļas nogalas notikumiem, tie, kur nevarēja doties uz Floridu, es domāju, ka visiem ir skaidrs. Visiem ir skaidrs, arī politikas veidotājiem ir skaidrs, ka tie nav ķīnieši, kas sagrauj Eiropas rūpniecību, tie nav amerikāņi, kas sagrauj mūsu klimatu. Iespējams, ka mēs esam nonākuši cilvēces bezdibeņa priekšā. Ir ļoti daudz zinātnisko pierādījumu. Es toreiz, es atceros, ka 88. gadā Vācijas Bundestāgs sagatavoja dokumentu, kas bija par klimata izmaiņām, un jau toreiz bija iekļauti vairākas nodaļas uh, kurā runa gāja par to, ka ja jūra sasils virs 27, 28 gadiem, tad mainīsies valdošo vēju virziens, un tas ir tas, ko mēs šodien redzam pasaulē. Šīs nedēļas eh, notikumi parādīja, ka tā ir patiesība, bet eh, klimata izmaiņas ir tāda telpiska problēma. Uh, Runa nav par to, lai mēs būtu tuvu nulē 50. gadā, bet eh, jautājums ir par to, cik, li, ši, cik šī līkne ir strauja. Un tie, kuri skolā ir kaut drusku mācījušies matemātiku saprot, ka ja mēs vēlamies samazināt apjomu, tad um, vienādojumam jau pašā sākumā ir jābūt pareizam. Klimata zinātnieki saka, ka nākotnā, nākamā, nākamā desmitgada būs izšķiroša, tāpēc mēs mēģinam izveidot CO2 budžetu. Un tas ir kā lielā ģimenē, zinot, cik daudz naudas mēs izmantojam nedēļas sākumā, tad ģimene zinās nedēļas beigās, cik naudas ir palicis. Un šeit ir līdzīgi. Pēc manām domām ir divi momenti, kurus mums vajadzētu ierakstīt šajā dokumentā. Pirmais ir ekonomiskais. Kā ekonomiskais pamudinājums es iekļautu makro reģionu sadarbības modeli. Piemēram, Baltijas jūra. Piemēram, vai tas būtu Zviedrijas, Somijas vai Igaunijas dziļjūru vēja ģeneratoru parki. Viņi tāpat šo enerģiju iepludinās kopīgajā ziemeļa tīklā. Un iespējams, ka tad Eiropas Savienība varētu atvēlēt līdzekļus, kas um, varētu izveidot 400, 500 ģeneratoru par, parku, kura veidošanā piedalītos visas Baltijas jūras valstis. Un tad jau vējš, kurš pūš Baltijas jūrā, varētu apkalpot visas valsts ap to. Tas bija pirmais, otrais. Būsim realisti. Runa jau neiet par to, vai politiskajām partijām būtu jāvienojas vai nē. Tās izmaiņas, kas mums ir nepieciešams, tām ir jābūt tehnoloģiskā līmenī, lai mēs izveidotu tādas pēkstacīju idejas kas varētu darboties. Un arī sabiedrībai ir jāmaina savs domāšanas veids. Līdz ar to ir nepareizi domāt, ka tikai un vienīgi valstu valdības var kaut ko panākt. Tāpēc otrais, ko Mišela un es esam, pievi, esam ierosinājuši, ir sadarbības starp valdībām, lielajām pilsētām, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka dalību valstu rīcību plānos ir jābūt paredzētai iespējai ne tikai runāt par klimata izmaiņām, bet arī par to, kā reāli kaut ko panākt un ko konkrēti darīt. Paldies! Un tagad ar interesi uzklausīšu deputātu jautājumus. Paldies, saka priekšsēdētāji. Un es eh, varbūt pajautāšu jums par, vī, par vējiem Rumānijā bet vispirms došu vārdu ēnu referentiem. Pirmais Hekmarka kungs, lūdzu. Thank you very much. Paldies. Un es vēlētos pateikties referentam Turmes kungam. Ļoti apjomīgs fails, ārkārtīgi apjomīgs. Es pateiktu pārāk. Un patiesībā tas ir kompliments Turmes kungam, bet tā ir arī mana nostāja. Iespējams, ka tas bija pārāk liels malks, ko norīt. Ar to es gribēju teikt, ka mums vajadzētu pieturēties pie komisijas sākotnējās idejas, sākotnējā plāna. Turmas kungs, jūs pieminējāt 88. gadu. 88. gadā es biju viens no nedaudzajiem, kuri kopā ar dažiem kolēģiem Zviedrijas parlamentā sagatavoja pirmo priekšlikumu CO2 izmešu griestiem. Toreiz šī ideja bija pietiekami nepopulāra, tomēr mums izdevās panākt vairākumu Rikstāgā. Un tobrīd es iemācījos vienu lietu. Neko nevar panākt tikai un vienīgi nosakot mērķus un griestus. Ir jāpiedāvā arī dažādi mehānismi un tehnoloģijas, kā to sasniegt. Mums Zviedrijā izdevās saglabāt kodola ģenerators, bet vienlaicīgi mēs lielu uzsvaru likām uz jauniem atjaunīgiem energoresursiem. Un mums tas izdevās eh, atregulējot piedāvājumu pieprasījumu. Patiesībā tas nebija politisks lēmums, kādiem ir jābūt atsevišķiem ķēdes posmiem. Politiķi tikai iedibināja ietvaru un domāju, ka Eiropas parlamentam vajadzētu rīkoties līdzīgi. Visiem jau ir skaidrs, ka Parīzes konferences lēmumi, mērķi ir jāizpilda. Nu, Trumpam varbūt tas nav skaidrs, bet pārējiem ir. Mums eh, Eiropā ir jāpabeidz energos savienības veidošana ar visām no tā izrietošajām viennozīmīgi pozitīvajām sekām. Bet pirmais, es domāju, mums ir jārunā par pārvaldību, jo šajā ziņojumā runa neiet par jaunu politiku iedibināšanu, runa iet par tādas energo, enerģētikas savienības izveidi, kura tiešām būtu īstenojama. Otrais Mums ir jādara viss, lai veicinātu jaunu energoresursu parādīšanos tirgu, jaunu spēlētāju parādīšanos tirgu un jādara viss, lai patērētājiem būtu jauni, vidēji draudzīgi energo avoti. Un vienlaicīgi mums ir jāiestājas arī par Eiropas ekonomikas konkurences saglabāšanu. Jums ir vajadzīgi abi šie momenti. Nevien, viens nevar izdzīvot bez otra un otrādi. Un trešais - reģionālā sadarbība. Uzmanīgi šeit! jo dažādām dalību valstīm viedokļi atšķiras. Un pēdējais. Mums ir jāizsako līdzi, kādas struktūrālās izmaiņas notiek un kā tās tiek īstenots - energoefektivitāte, tirgus veidošana, tirgus struktūra, Mums nav šeit jānāk lejā ar jauniem politikas mērķiem, bet gan jānodrošina tas, lai enerģētikas savienība nodrošinātu arī mūsu politisko mērķu apsolījumu izpildi. Priekšsēdētāji, paldies! Raiskundze. Merci, Madame la Présidente. Je voulais remercier. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties līdz referentiem par līdz šim notikušo viedokļu apmaiņu. Uh, Es ceru, ka eh, visu mūsu politisko grupu eh, mērķi un nolūki tiks ņemti vērā šai parlamentam. Eh, pārvaldībai ir jābūt instrumentam, kas palīdz saskaņot enerģētikas un klimata politiku un sasniegt Parīzes mm, nolīguma par klimatu mērķus. Un tādēļ šis dokuments nevar būt pārāk uh, detalizēts, tam ir jāpaliek salīdzinoši vispārīgam. Tam ir jādod uh, pietiekamas uh, iespējas dalību valstīm rīkoties, ņemot vērā mm, vietējo situāciju un uh, pielāgot uh, energopolitiku. Ir jāpiešķir Eiropas komisijai atbilstošas iespējas izvērtēt, cik katra dalība valsts ir pavirzījusies uz priekšu, lai nodrošinātu, ka kolektīvi mēs izpildām Eiropas Savienības izvirzītos mērķus. Piemēram, attiecībā uz atjaunojamiem enerģijas avotiem varētu uh, izvē, izvirzīt uh, kritērijus un indikatīvus mērķus noteikt katrai dalību valstī. Tas būtu daudz uh, pragmātiskāk nekā tā vienkārši stingri noteikta lineāra attīstība, lineāri mērķi, jo reālā dzīvē tas tā nenotiek. Es pilnībā arī piekrītu kolēģi Hokmārka teiktajam. Es domāju, ka mums ir jābūt pragmātiskiem, katram ir jāņem vērā uh, situācijā, attiecīgajā valstīs mm, neizvirzot pārāk lielus administratīvus slogus, neizvirzīt mērķus, kas ir attālināti no realitātes, un tad mēs tiešām visi virzīsimies uz priekšu noteiktajā virzienā. Paldies, Grifins kundzei vārds. Paldies priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties vispirms referentiem par viņu vērienīgo pieju, par uh, arī vēlos uzteikt sadarbību starp ITRE un NV komitejām, un es domāju, ka mūsu sagatavotie grozījumi būs um, progresīvs pienesums. Es tiešām vēlos, lai šis ziņojums būtu vērienīgs, lai tas uh, atbalstītu mūsu izvirzītos mērķus un lai uzlabotu to vidi, kurā dzīvo Eiropas pilsoņi. Mūsu grozījumos ir iekļauti trīs galvenie mērķi - saskaņot klimata un enerģētikas mērķus un saistības Mums ir nepieciešama vispār eh, visaptveroša pieeja enerģētiskai pārējai, jo pretējā gadījumā mēs neizpildīsim 2030. un 50. gada mērķus, un mums ir jābūt vērienīgiem domājot par e atjaunojumiem enerģijas avotiem. Tāpat ir jānovērtē, cik uh, liela ietekme ir enerģētikas nabadzībai dalību valstīs. Ir dalību valstīm jāsniedz ziņas par to, cik plaši uh, izplatīta šī parādība katrā valstī. Ir jāizveido arī taisnīgas pārējas fonds. Mums ir jāmaina mūsu enerģijas patēriņa uh, trajektorija, e, līdz ar to ir jāmaina darba jomas, un jāsniedz atbalsts arī tiem, kuru uh, darba vietas tieši skar šīs pārmaiņu process. Es arī uh, augstu vērtēju ALDE un FDD līdz šim iesniegtos grozījumus un esmu gatava piedalīties kopīgajā darbā ar citām grupām, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Paldies vārdu Zuriņokungam! I, I a, the... Šķiet, ka jums nedarbojas mikrofons, saka priekšsēdētāji. Tātad, paldies. Uh, šīs uh, regulējums ir ļoti svarīgs, kā to norādīja abi priekšsēdētāji, jo šeit tiek saskaņot enerģētikas un klimata politika un uh, atbilstoši tiek noteikti pienākumi dalību valstīm saskaņā ar izstrādātajiem plāniem. Šā procesa noslēgumā mm, Eiropas Savienība darbosies labāk, būs uzlabojusies enerģētikas politika un mēs arī uh, darbosimies saskaņā ar eh, Parīzes klimata vienošanās noteiktajiem mērķiem. Mums jau ir izdevies eh, pavirzīties uz priekšu vairākās ēnu referents sanāksmēs mūsu darbā. Un es eh, ceru, ka mums būs tādas ietekmīga vienošanās starp abām komitejām un ka arī mēs nodrošināsim plenārsēdē vairākumu atbalstu šim ziņojumam. Šādā ziņojumā mēs ne tikai saskaņojam klimāta un enerģētikas politiku, bet arī uh, iestājamies par ilgtspējīgu attīstību, vēršamies pret uh, nevienlīdzību enerģētikas jomā, uh, domājam par to, kā radīt jaunas darba vietas un piesaistīt investīcijas. Mums šis ziņojums ir jāizmanto kā sākuma punkts, lai īstenotu šo vērienīgo abu komisi, komiteju izveidoto projektu. Mums ir nepieciešama e, stingra parlamenta nostāja šajā jautājumā. Lai sarunu procesā mēs varētu sagatavot saskaņotu ziņojumu, kas atbilst e, Parīzes nolīgumam, un uh, lai mēs arī būtu apņēmības pilni Eiropas Savienībā īstenot uh, izvirzītos mērķus. Terēzas Grifinas un manas grupas vārdā gribu teikt, ka mēs esam gatavi īstenot elastīgu pieju sarunās ar uh, ēnu referentiem un citām politiskām grupām, lai sasniegtu šo mērķi. Paldies, tagad vārds Tošanovska kungam. Děkuji za slovo. Paldies. Es runāšu čehu valodā. Vispirms vēlos pateikties referentiem par sagatavotajiem priekšlikumiem. Protams, tie ir sarežģīti priekšlikumi, par kuriem vēl ir jādiskutē. Kā jau Klauds norādīja, ir svarīgi ziņojumā iekļaut arī ekonomiskos parametrus, jo Mēs nevaram iestāties par idejām, ja tām trūkst ekonomiskā pamatojuma, ja neesam izvērtējuši, kā to realizācija ietekmēs atsevišķas dalību valstis. Gribu pievienoties maniem kolēģiem Gunāram Hokmarkam un citiem, uh, norādot, ka atsevišķām dalību valstīm ir uh, jāiedvesmojas no šā ziņojuma. Tas nedrīkst radīt administratīvo slogu, tā nevar būt tāda vienkārši formāla pieeja, kur uh, tiek aizpildītas tabulas. Dalību valstīm ir nepieciešama motivācija, jāsaprot, ka tas ir nākotnes mērķis. Un vēlos paust atbalstu kolēģi no pateiktajām par to, ka dalību valstīm ir E, jādod iespēja rīkoties elastīgi, ir jādod rīcības brīvība pieņemot lēmumus, jo atsevišķās dalību valstīs ir atšķirīgi apstākļi. Ir valstis, kur ir uh, lab, labi nosacījumi vēja enerģijas attīstībai, citās valstīs situācija ir citādāk. Ir jādomā par reģionālo sadarbību, un tā jau notiek, jo enerģētikas nozare jau piedzīvo straujas pārmaiņas. Tāpat uh, arī attīstās uh, energo pārvades sistēmas un uh, dalību valstīs arī um, tirgo energoresursu savā starpā, un tādēļ nevajadzētu nekādā gadījumā pastiprināt uh, administratīvo slogu, bet ir jāatbalsta zinātne, pētniecība, ir cilvēkiem nepieciešama motivācija, viņiem ir jāsaprot, ka uh, izdevīgi ir izmantot lētākus enerģijas avotus, nevienkā, nevis vienkārši izvirzīt kaut kādus abstraktus mērķus. Nevar uh, cilvēkiem vienkārši kaut ko likt, darīt par šādu 1,5% īpatsvaru. Uh, tā tas nenotiek. Izmantojot modernā tehnoloģiju, varbūt pat izdosies sasniegt 4,5%. Es ceru, ka mums izdosies panākt saprātīgus risinājumus. Paldies! Adīna Joana. Buzeku gan vārds. Paldies! Eh, kolēģei par to, ka viņa vadīja cēdes pirmo daļu. Jūs esat iesnieguši 1500 grozījumu. Tas liecina, ka NV un ITRA komitejas darbinieki tiešām aktīvi ir, eh, deputāti ir aktīvi pastrādājuši. Un, un varam cerēt, ka mūsu referenti spēs vienoties eh, par apmēram 50 kompromisu grozījumiem, ņemot vērā visus ierosinājumus. Tagad uh, došu vārdu uh, mūsu komitejas ēnu referentiem, bet daži no tiem vēl joprojām atrodas plenāru sēdē, un līdz ar to runātāju secība varbūt mainīsies. Uh, vārds uh, Dario Tambulāno no EFTD grupas. Paldies, priekšsēdētāji enerģētikas savienības pārvaldība ir vērienīgs projekts, mums ir tālījoši mērķi izvirzīti. Enerģija ir klimata pārmaiņu pamatfaktors. Mēs zinām, kādus postījumus viesuļvētras ir nodarījušas uh, Uh, Floridā, citvietas, Jeraleoni, Bangladešā par uh, šīm zemēm varbūt uh, ir pieejams mazāk ziņas arī Toskānā un Lācijas reģions cieš no dabas parādībām un plūdiem. Eh, tagad jau eh, plūdi ir kļuvuši par eh, jaunās paudzes Eiropiešu ikdienas dzīves sastāvdaļu. Bet mums ir jārīkojas, mums ir jāīsteno Parīzes vienošanās, no tās mēs nedrīkstam atkāpties. Eh, ir eh, nu, viens politiķis pasaules mērogā, kurš ir ļoti apmierināts, eh, ka viņš var atteikties no saistībām, bet mēs tā rīkoties nedrīkstam. Mēs daudzos gadījumos neesam pietiekami apņēmīgi un lēmumi nav pietiekami vērienīgi, piemēram, tīrās enerģijas pakotnes kontekstā tiek noteikts mērķis 50% energoefektivitāte, 50% atjaunojumi enerģijas avot. Ir cilvēki, kur uzskata, ka šie mērķi ir pārāk vērienīgi, citi uzskata, ka mēs neejam pietiekam tālu. Mūsu skatījumi šobrīd ir pārāk melnbalts. Mēs arī eh, konstatējam uh, Uh, attīstību ekonomikas jomā. Mums ir jā, vis, pēc iespējas efektīvi jāizmanto pieejamais finansējums. Ir, piemēram, lauksaimnieki tiešām cieš no uh, pašreizējās situācijas. Mums ir jādomā par to, kā mēs nākotnē spēsim pabarot savus bērnus. Ar šādām problēmām mums eh, ir jādomā. Mums ir jāuzņēma sava atbildības daļa, cīnoties pret klimatu pārmaiņām, īstenot klimatu politiku. Mums ir tiešām jāķeras pie darba. Tāpat enerģētikas savienības pārvaldībai ir arī sociālā dimensija. Uh, Eh, dažkārt eh, mēs pievēršamies tikai tirgumu, bet tirgus jau nevar visu atrisināt visu kontinentu mērogā. Paldies, kolēģi, par jūsu izteikumiem. Nākamais ēnu referents ir ENF pārstāvis, pārstāve Mireja Dornāno. Paldies priekšsēdētājiem! Protams, ir uh, uzteicami, ka mēs cenšamies samazināt oglekļa pēdas nospiedumu un otras puses uh, paaugstināt energo piegāžu drošību, bet uh, nav tāpat laikā pamatot saistieši, saistoši mērķi visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Es gribu norādīt, ka līgumā par Eiropas Savienības darbību dalību valstis pašas izlēma, kāds ir uh, kāda ir um, enerģētikas politikas struktūra un tādēļ nevar uzspiest šīm uh, valstīm enerģētisko pārēju, jo tas varētu novest pie katastrofālām ekonomiskām un sociālām sekām atsevišķos reģionos, kur ir liela atkarība no fosīlā kurināmā, jo nav paredzēts nekāds uh, reāls uh, uh konversijas plāns šiem reģioniem. Paši nodrošinātības eh, sasniegšana enerģētikas jomā joprojām ir tikai tukša vēlme, kas nav īstenojusies. Un eh, centieni eh, atbrīvoties no enerģētiskās atkarības no Krievijas ir izrādījušies neveiksmīgi. Un Eh, ir eh, arī eh, nav viss izdomāts līdz galam attiecībā uz ietekmes sekām, un, un tādēļ ir jāpieturas pie Eiropas Savienības līgumos ierakstītā un jāļauj rīkoties dalību valstīm. Paldies! Vēl ir pieteikušies kolēģi. Will, will Still... Gerbrandī kungs, Konečnas kundze, Pedičīnī kungs ieradīsies vēlāk, tāpēc dodam vārdu citiem runātājiem. Francois Grostet. Merci beaucoup, monsieur. Paldies priekšsēdētāji. Daudz kas jau ir pateikts. Es gribēju atgādināt, ka šis dokuments par pārvaldību ir izšķiroši svarīgs, jo tas nodrošinās saiknis starp dažādiem dokumentiem, uh, tiesību aktiem par enerģētikas jomu, pie kā mēs šobrīd strādājam. Bet uh, tam, uh, šim dokumentam ir jābūt kā tādam vispārējam ietvaram, piešķirot rīcības, zinām, rīcības brīvību dalību valstīm. Mana pieredze strādājot šeit parlamentā liecina par to, ka ja tiek pieņemti norādījumi pārāk uh, stingri, nelastīgi dalību valstīm, tad tas labus rezultātus negarantē. Mums, protams, ir jāpilda Parīzes vienošanās un izvirzītie mērķi, bet dalību valstīm ir jāspēj pašām izlēmt kādus pasākumus tās veiks, lai nodrošinātu Parīzes saistību īstenošanu. Katra valsts var izvēlēties trajektoriju un uh, tehnoloģiju, kas ir vairāk piemērota, ņemot vērā attiecīgās valsts specifiku jo enerģētikas problēmas uh, dalību valstīs ir atšķirīgas, un tādēļ ir jādod iespēja izvēlēties tā saucamo enerģētisko kokteili katrai valstī. Nacionālā līmenī tāpat ir jāizanalizē uh, pieņemto lēmumu uh, ietekme un sekas, un uh, Uh, lai samazinātu oglekļa pēdas nospiedumu un nepieciešamās investīcijas, lai to panāktu. Protams, mums ir jārespektē Parīzes nolīgums, bet jāpiešķir uh, rīcības uh, brīvība dalību valstīm un ir arī jāanalizē pieņemtie lēmumi. Paldies! Paldies! Pilar de Castillo Vera tālāk. Jā, paldies priekšsēdētāji. Arī es izteikšos īsi, jo daudz ko jau pateicu pirms manis runājušie. Tādi aspekti kā elastība parādās atkal un atkal. Daudzi no mums uzskata, ka mums ir nepieciešams nodrošināt elastīgumu vispārējiem ietvaram Kas attiec uz siltumnīca efektu gāzu emisiju mazināšanu, ir jābūt efektīviem un jāskatās, vai katra dalība valsts var pietiekam taustām ieguldījumu dot šī mērķa sasniegšanai. Jāskatās, kur ir lielākais potenciāls katrā atsevišķajā dalību valstī. Nevajadzētu spiest eh, dalību valstis pieņemt nacionālos plānus vai specifiskus um, plānus par konkrētām tehnoloģijām. Bet no otras puses e, ir nepieciešams atzīt, ka 12 no 28 dalību valstīm nav spējušas nodrošināt 10% elektrisku starpsavienojumu. Kamēr tas nav izdarīts, vienotais, tī, vienotais tirgus elektroenerģijai paliek tikai uh, tāds gaisa piļu līmenī. Ir jāspēj vienoties par kopīgiem, kopīgu interešu projektiem, lai veicinātu savstarpēju savienojumu veidošanu, bet dalībvalstīm pašām jāspēj noteikt, kā tās sasniegšos mērķus. Un visbeidzot, tās dalību valstis, kuras, kurām nav starp savienojumu. Vairāk jāstrādā pie atjaunīgo resursu izmantošanu. Jo skaidrs, ka starpsavienojums trūkuma dēļ būs papildus izmaksas. Paldies, Jāvor kungs. Thank you, Chair. I, I can join to... Paldies, priekšsēdētāji. Varu piekrist daudz kam, ko man kolēģi jau norādīja diskusijā. Bet vēlētos izteikties par divām lietām. Pirmkārt, vēlos atgādināt, kā pagājušā ceturtdien bija eh, balsošanas rezultāti par energoefektivitātes direktīvu NV komitejā. Komiteja atbalstīja ambiciozu atzinumu par energoefektivitātes direktīvu, vienojoties stiprināt 2030. gada mērķi saistošu 40% apmērā. Man tas patīk kā mērķis, bet šis ambiciozas mērķis ir īstenojams tikai un vienīgi tad, ja būs e, spēcīga pārvaldības schēma, kas atbalstītu mērķus, kas mums ir tīrās enerģijas paketē iekļauti. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai šī pāraudības eh, programma būtu ļoti stabila, spēcīga. Tas, par ko mēs balsojām NV komitejā, ka, piemēram, energoefektivitātes direktīva un citi tīrās enerģijas paketes faili. Otra lieta ir nepieciešama konkrēta rīcība, lai aizsargātu un palīdzētu tiem eh, trūcīgajiem, kas eh, cieš no augstām eh, izmaksām saistībā ar enerģiju, atbalstot šos cilvēkus, ļaujot viņiem iziet no enerģētiskās nabadzības. 19. pāns un 29. pāns. Tur ir runa par gandrīz 100 miljoniem Eiropas Savienības iedzīvotāju, kas dzīvo enerģētiskā nabadzībā. Arī pārvaldības dosjē tomēr var palīdzēt sasniegt šos mērķus. Paldies! Mūsu nākamais runātājs būs Korvins Mikke. Paldies, priekšsēdētāji! ieklausoties zaļo pārstāvis, kas cīnās ar globālo sasilšanu, mēs redzam, kā viņiem patīk mēlot un falsificēt rezultātus, nāk klajā ar visādām nepatiesībām. Tas varbūt ir tāds jautājums, kas psihiatriem būtu jāskata nevis eh, šeit bet tā īstenībā nav. Eiropas Savienību vada cilvēki, kuriem ir skaidrs politiskas ambīcijas, kas ir noteikušas, kas ir tikušas noteikts jau pirms daudziem gadiem, un tas ir nulle izaugsme. Visi šie pasākumi ir paredzēti, lai nodrošinātu, ka ekonomika neaug, ka ir 0% izaugsme. Visi šie viltus rezultāti ir tikai un vienīgi paredzēti, lai noturētu šo mērķi. Priekšsarētājs, nu, paldies par šiem novērojumiem. Konečnas kundze, kas ir ēnu referente no GOE politiskās grupas, jūs esat ieradusies. Lūdzu, vārds jums kā ēnu referentei. Paldies, un es atvainojos, ka ierados ar kavēšanos. plenāra sesijā bija svarīgas debates, kas ir īstenībā saistīts ar mūsu apspriežamo jautājumu, tāpēc vēlreiz pieņemiet man atvainošanos. Iepriekšējā sanāksmē jūnijā mēs cerējām, ka šis ziņojums eh, tiks papildināts ar eh, plašām debatēm un balsošana eh, ir paredzēta novembrī, tad būs arī plašāks debats. Uh, Nosaukums liecina, ka ieguvumam jābūt visiem. Es domāju, ka ir jāvē, jāiekļauj atsauc arī uz izmaksu ziņā efektīviem pasākumiem. Līdz ar to uzskatu, ka pašreizējais uzstādījums nav pareizs. Ja ir atļauts eh, pārklāties vairākām politikas jomām, tad mēs būtu atbildīgie. Mēs runājam par ETS, Eiropas Savienības ETS, kurš atsaucas uz šīm lietām grozījumos. E, e, Pīpers un Virkunen, piemēram, savos grozījumos to dara. Arī par šo pārklāšanos ir runa grozījumos. Es domāju, ka mums ir skaidri jānodala atbildība par Eiropas Savienības ETS, un komisijai jāuzņemas sava atbildība. Mums vajadzētu diskutēt par to, kā šīs politikas risināt. Ir tikai dazi, am, daži ambiciozi grozījumi no visiem šiem pusotra tūkstošu grozījumiem. mums vajadzētu virzīt uz priekšu diskusijas. Mēs cenšamies nonākt pie vienošanās. Mūsu grupa nebija pārāk entuziastiska iepazīstoties ar Pīperkunga ziņojumu. Tie no jums, kas balsoja par Pīper ziņojumu, viņiem ir jāsaprot, ka ETS cenas kritīsies, ja tie pasākumi, kas tur ir paredzēti, tiks īstenoti. Uh, Tas palīdzēs, vai drīzāk veicinās, mazināt ETS eh, e eh, efektivitāti. Tas īstenībā iet pretējā virzienā ar ierosinātu samazinājumu, emisiju samazinājumu. Dekarbonizācija nebūs efektīva tādējādi, un cietīs visi Eiropas iedzīvotāji. Mums ir nepieciešams harmonizēt, saskaņot politikas starp dalību valstīm, tāpat arī saskaņot individuālos pasākums, lai nonāktu pie vienota mērķa, respektīvi dekarbonizācijas. Atsevišķo mērķu lielums arī ir jāsaskaņo, jāharmonizē, un mums būtu nepieciešams ievērot nosprostos mērķus. Pīters Līze tālāk. Paldies, priekšsarētāji. Arī es atvainojos, ka ieradovos ar kavēšanos dēļ plenāsesijā notiekušām debatēm par emisijām aviācijas sektorā. Manuprāt, abi temati, gan plenārsesijā pieminētais, gan šeit par Parīzes mērķu sasniegšanu, ir saistīti, un klimata pārmaiņas pēdējās dienās ir aizvien aktuālāk. Ne katru no negatīvajiem laika apstākļiem eh, mēs varam nogrūst eh, uz eh, globālo sasilšanu, uz klimata pārmaiņām, bet uzskata, ka mums ir jārīkojas, un saistībā ar šo ziņojumu dekarbonizācija ir ļoti būtisks mērķis. Es piekrītu, ka elektroenerģijas sektorā jārīkojas ātrāk, bet manai frakcijai ir svarīgi, lai tas būtu tehnoloģiskā ziņā atvērti un neitrāli. Ilgtermiņa mērķu kontekstā komisijas priekšlikums ir jāprecizē, un elektroenerģijas kontekstā 2050. gada dekarbonizācija un atvērta tehnoloģijas. Citos sektoros tas būs daudz sarežģītāk. Te es varu atsaukties uz iepriekšējām diskusijām. Starp 80 un 95% e rūpnieciskajām valstīm, te skaitā Eiropas Savienībai. Par pārvaldību saistībā ar atjaunīgajiem resursiem. Tur varētu būt gari diskutēt. Javarkungs arī jau runāja par energoefektivitāti un 40%. EPP pagājušajā nedēļā balsoja pret, 40% var pamatot, bet e, nu, tas īsti neīstenosies. Tas nav reāli, tāpēc mums ir jākoncentrējas uz citiem kompromisiem. Jo nevien, nevienmēr nepieciešams runāt par nacionālajiem plāniem, jo dalību valstis padomē tam nekad nepiekritīs. Ierosinu ar saviem grozījumiem e, izmantot uh, salīdzinošos analīzes rādītājs, ja benchmarks, un tad skatīties, kā mēs varam sasniegt mērķus. Paldies! Paldies par šīm piezīmēm! Tagad dosim vārdu Eiropas komisijas pārstāvim. Ričards Kundzei. DG Energy ģenerāldirektora direktori atbildīgām. Jā, paldies, paldies par iespēju uzklausīt prezentācijas. Mēs ļoti atzinīgi vērtējam ambīciju līmeni, kur parlaments vēlas īstenot ar šo um, diskusiju. Tas ļoti pozitīvi. No otras puses, mērķi saistībā ar šiem jautājumiem, tam būtu jā, tiem būtu jāpaliek tādā nozara līmenī Iepriekšējā sanāksmē abas komitejas kopīgi rīkoja diskusiju, un gan jūs, gan Valēna kundze uzsvēra, cik svarīgi ir skatīties uz visiem astoņiem priekšlikumiem tiesību aktiem kopā, vienoti. Visa šī pakete kopā atbilst enerģētikas pārējai, klimata pārmaiņu apkarošanai, uh, ekonomikas izaugsmas veicināšanai, nodarbinātības veicināšanai. Tā kā tā nav individuāla politika. Vēl viena lieta, ko vēlos norādīt vispārīgā līmenī, ir tas, ka mēs vēlamies, lai šīs dosie virzītos uz priekšu ļoti ātri, parādot pārējai pasaulē, ka mēs nopietni cenšamies sasniegt Parīzē nospraustos mērķus un No otras puses, protams, jāatzīmē, ka mēs ļoti atzinīgi vērtējam un ņemam vērā jūsu komentārus. Vēlos arī reaģēt uz dažiem minētajiem aspektiem. Šī ir tā joma, kurā pārvaldības regula apskatīs 2030. gada klimata mērķus Mēs eh, centīsimies vienoties ar citiem referentiem tīrās enerģētikas paketē. Es jau runāju par to, cik svarīgi to izskatīt vienoti. Nacionālo eh, šo trajektoru izmantošana ir eh, svarīgi. Tas, ka jūs vēlaties to kā saistošu, nu, tas ir interesanti. Tas mums, protams, ir savā starpā jādiskutē. Nacionālo plānu iesniegšanas termiņš arī ir ļoti svarīgs. Tas arī būs kā sākotnējs eh, investīciju signāls tirgiem un investoriem. Tāpat arī, lai veicinātu dialogu saistībā ar Parīzes nolīgumu. Mēs uzskatām, ka Eiropas parlamentam būs ļoti svarīga loma šī priekšlikuma ambiciozitātes saglabāšanā. Mēs atzinīgi vērtējam jūsu atbalstu reģ reģionālajai sadarbībai, kas arī mūsuprāt ir ļoti nozīmīga. Šeit es varētu piebilst, ka mums vajadzētu būt piesur, piesardzīgiem, identificējot konkrētus reģionus Mēs zinām, ka enerģētikas nozara ir ievērojami mainījusies pēdējos 10-15 gados. Kas ir viens reģions elektroenerģijai ir X varbūt, bet viens reģions gāzei Y. Tie nevienmēr sakrīt, tādēļ mums ir jāatrod labākais iespējamais risinājums eh, katrā gadījumā, lai nebūtu pārāk restriktīvi ierobežojot konkrētus reģionus starpsavienojami starp dalību valstīm nodrošinās enerģētikas vienoto tirgu un veicinās arī sadarbību ar pārējo pasauli. Jūs esat eh, iesnieguši virkni interesantu un nozīmīgu grozījumu, par kuriem vēl ir jādiskutē. Protams, ir jāseko arī tam, kā notiek diskusijas padomē, Vēl viens aspekts, kur daudz no jums pieminēja, ir, protams, enerģētikas nabadzība. Ir nepieciešams risināt nākotnē arī šo problēmu. Ja atļausiet, es varbūt vēl pāris minūtes izmantot uh, eh, manu kolēģi no DG klima pārstāvi, kurš ir devies projām. Viņš atstājis man piezīmes, ja atļausiet, tad nolasīšu. Piezīme ir daudz īpaši gan vēlos uzsvērt vienu aspektu. Tas saistīts ar ilgtermiņa stratēģiju Eiropas Savienībai, saistībā ar 2050. gada mērķiem, kas dažos grozījumos ir ierosināti. Kaut arī mēs atzinīgi mēr, vērtējām šo ambiciozo līmeni, tas varbūt ir mazliet pārsteidzīgi pārvaldības regulas kontekstā kombinēt politiku un pasākums starp ETS un energoefektivitāti. Tur mēs uh, piefiksējam jūsu bažas. Domāju, ka tirgus stabilitātes rezervs, kas ir jāizmanto no 2019. gada, jau palīdzēs reaģēt uh, saistībā ar kvotām un par ziņošanas termiņiem un lai nodrošinātu, ka dalību valstīm nav papildus administratīvais sloks, kas ir svarīgi nacionālā plāna kontekstā. Esam mazliet striktākas e, termiņus noteikuši, salīdzinot ar MMR, bet tas ir nepieciešams bijis, lai nodrošinātu, ka dalību valsts labāk sadarbojas šajā kontekstā. Tāpat kolēģis ir pievienojis vairākus ko komentārus saiknis ar PSR un zemes izmantošanu, bet nedzirdēju konkrēts komentārs par to, tāpēc varbūt tos mēs iesniegsim rakstiski, tad, kad apspriedīsim individuālos grozījumus. Paldies! Paldies par jūsu piezīmēm! Tagad dosim vārdu atkal mūsu referentiem. Klots Turmes, jo Mišela Rivazī kundze nav šeit. Lūdzu, Klod. Paldies. Es centīšos atbildēt, varbūt ne uz visiem, bet vismaz daļu jautājumu. Gunāram Hokmārkam ir taisnība sakot, ka tirgiem būs ļoti svarīga loma pasaulē, kur mums ir simtiem tūkstoši atjaunojama resursu, neatradīsiet nevienu ierēdni, kas to varēs pārvaldīt. To dara tirgi. Bet Gunār, kad jūs sakat, ka Zviedrijas sekmīgā politika šajā jomā balstās uz zaļo certifikātu tirgu. Tas ir mākslīgi radīts tirgus. To izveidoja politikas veidotāji, jūs un citi Zviedrijā. Kādā brīdī ir jānosaka mērķis, un ETS tirgus ir pilnīgi mākslīgs. Energoefektivitātes eh, šis eh, tirgus arī ir absolūti mākslīgs, bet ļoti nepieciešams. Politiķi ir tie, kas definē šos tirgus, nosaka tos. Es domāju, to vajadzētu atzīt, tāpēc mums nepieciešama mērķi. Un otra lieta - nenovērtiet par zemo infrastruktūru. Jo Kaņietes kungs cīnās par labāku infrastruktūru, jo cilvēki nepirks elektromobīļus, ja nebūs lādēšu uzlādes stacijas bez kabeļiem, kas savieno eh, šīs eh, offshore eh, vējģeneratoru laukus ar krastu, nebūs pašo ģeneratoru. Tādēļ iespējams ir mazināt risku un panākt cenu pazemināšanu. Mums ir nepieciešams plānot vairāk kā varbūt agrāk komunistiskās valstīs to darīja. Mums ir nepieciešama vīzija un tad tam piesaistīt infrastruktūru ar skatu nākotnē. Delhai kundze. Uh, ofet. Jā, jūs tiešām uh, minējāt vienu būtisku punktu, proti salīdzināmību, iespēju salīdzināt dažādus nacionālos plānus, lai varētu viegli pārbaudīt to īstenošanu. Bet kā to var izdarīt, ja nav nekādu kritēriju? Ja viena valsts var nosūtīt divu ar puslāpušu ziņojumu, otra 500 lāpušu garu ziņojumu un kāds ir mūsu mērķis. Mūsu mērķis ir nodrošināt salīdzināmību, lai būtu, teiksim, pu, puslases apjomā uzskaitīti kriteriji, lai varētu salīdzināt šos pasākums. Un es domāju, ka mums kopīgiem spēkiem par to, par to būs jācīnās par atjaunojumiem enerģijas avotiem un par minimālo trajektoriju. Nu, es atvainojos, varbūt jums būtu jānosūta pārskats par to, kas notiek padomē dalība valstis eh, to atbalsta, jo ir runa par investīciju drošību. Nu, teiksim, ja valsts eh, kaut kādus tādus orientējošus mērķus izvirza, bet nav skaidrs, kas tiks reāli darīts, tad tas, protams, nedarbosies. Un dalība valstis to ir sapratušas. Un es domāju, ka mums vajadzētu iet vēl tālāk, nekā dalība valstis jau ir gatavs atbalstīt. Terijs Grifini, jūs cīnaties par iekļaušanu, bet jums arī taisnība. Būs ekonomikas sektori, kas zaudēs. Mums jāpārstāj teikt rūpniecībai, kā oglēm vēl ir nākotne. Oglēm ir pienācis gals, kā šo eblis sacītu, bet mums ir jānodrošina, ka tie, kas strādā šai nozarē, nezaudē. Tāpēc tas, kas mums ir nepieciešams, ir nodrošināt, ka Eiropas komisija savā nākamajā enerģetikas savienības dokumentā ne tikai nāk klajā ar finansējumu, bet arī ar idejām. Ogļu ieguves reģiona restruktūrizēšanai vajag ne tikai naudu, bet arī jāmācās no pieredzes, un dažkārt reģions Ar nepareizu politiku var mums iemācīt vairāk nekā tie, kas īstenojuši pareizu politiku. Lai būtu ne tikai viegla piekļuve naudai šādiem reģioniem, bet arī eksperti, kas var doties uz šiem reģioniem. Zinu, ka Jeržīs un citi jau ir apsprieduši to ar Eileru kungu un citiem. Mēs cenšamies nonākt pie vienprātības ap šo ideju enerģētiskā nabadzība arī saistīta ar piekļuvi finansējumai, ja man nav līdzekļu, es nevaru nopirkt efektīvāku leduskapi vai eh, uzlabot siltumizolāciju savai mājai. Zoriņokums. Jā, šeit ir runa par Parīzi. Šeit pārvaldības eh, regula tieši to arī nosaka, kā mēs īstenosim Parīzes nolīgumu. Tur ir paredzēti piecu gadu cikli, tāpēc mums ir nepieciešams arī Eiropas Savienības politika pārveidot piecu gadu ciklos. To es arī centos paskaidrot pagājušā reizē. Tas palīdzēs arī nodrošināt investīciju drošību. Tošanovska kungs, jums ir taisnība, šeit runa arī par ekonomikas efektivitāti. Kāda šobrīd Austrum Eiropā ir uh, lielākās problēmas? Kāpēc? Uh, vēja ģenerators Rumānijā ir 10-12% atdeve, kamēr Vācijā tā paša ražotāja ģenerators rada 3% atdevi. Tā ir nepieņemama situācija. Tāpēc es uzskatu, ka ir Eiropas līmenī nepieciešams risinājums, lai uh, ar Eiropas Savienības finansējumu varētu mazināt kapitāla izmaksas Rumānijā, Polijā, citur. Otra lieta, ko mēs darā, darīsim ar valstīm kā Čehija, Slovenija, ne, nevis Slovenija, bet Slovākija, Luksemburga, kurām nav jūras robeža. Tur es ierosinu ne šeit, bet atjaunoju resursu tiesību aktā, kad Dānija, Nīderlande, Ehm, veids iepirkumu par 15 megawatu vējģeneratoriem, kāpēc gan neuzlikt viņiem par pienākumu atvērt šo te, iepirkumu? 60% Dānijai, 40%, nu varbūt sadalīt 10% Čehijai, 10% Slovākijai, 10% Luksemburgai. Un To pašu eh, mēs varbūt varētu arī darīt Spānijā, Grieķijā eh, ar saules baterijām. Mums nepieciešams tāda solidaritāte, lai pie tā nonāktu, mums ir nepieciešams dialogs politiskajā līmenī. Tāpēc es ierosinu partnerību veidošanu starp dalību valstīm. Viena no mūsu problēmām enerģētikas eh, savienībā ir tas, ka mums nav savstarpēji uzticēšanās. Uzticēšanās ir Baltijas valstīs, vienotrai, bet to e, ir nepieciešama visā Eiropā. Mums ir paveicies, jo mums ir laiks. Es ceru, ka nākā, nākotnē mēs vienosimies un viens minūtes runa jums. Nē, es domāju, ka referentam pienākas vairāk laika. Pilārs Spānijai, Portugālei, Itālijai beidzot ir jānonāk eh, klubā, kur ir labāka situācija. Vācija, Benelux, Austrija, Francija, jums jābūt vienotā, savienotā eh, tirgu. Paldies, paldies par eh, pacietību mani uzklausot. Kloč, Es atvainojos, Klod, es tiešām jūs pārtraucu, bet mums vēl ir 13 minūtes. Vai jūs to pamanījāt? Labi, bet vienalga paldies, godātie kolēģi. Ļoti aktuāla tēma. Tā tad zaļas, tīras energo pakotnes eh, pārvaldība galvenokārt ir ITRE komitejas eh, kompetences eh, lauceņš, un tomēr mums ir jāsadarbojas arī ar otru komiteju. 1500 grozījumi. Tas ir ļoti liels darbs, ja vēlamies vienoties par kompromisiem. Paldies Klodam! Viņš eh, tūlīt kā izslēdz mikrofonu, uzreiz steidzas laukā no zāles. Nav jau viegli viņu pārmācīt. MD komitejā jums noteikti nepaklausīgs deputāts nu nav. Well, you see, so very difficult. So... Grūts skolnieks. Es dzirdēju visu, ko jūs teicāt, godātais Buzeka kungs, saka Turmes kungs. Es vienkārši uzklausu, es vienkārši paspiedu roku citiem kolēģiem. Un tagad pēdējais, saka Buzeka kungs, 28. novembris ir balsošanas diena. Balsosim par šo apjomīgo dokumentu. Un balsošana ir paredzēta pulkstens 5. 28. novembrī. Ceru, ka visi būs klāt balsojumā un eh, rīt itra komitejā ir paredzēti divi citi faili pēc tam nākamajā dienā, bet piecos piecos pēcpusdienā 28. novembrī. Jirži, es vairs neko nevaru piebilst, jūs jau izsmēlāt visu šodien sakāmo, saka Valēns kundze. Paldies visiem, paldies arī komisijai par viņu darbu, paldies komisijai par sagatavoto priekšlikumu un lai visiem jauks nedēļas turpinājums, strādāsim konstruktīvi. Paldies Bužek kungam!